Jums būs arī labs eh, elements komisijas eh, turpmākajā darbā šajā jomā. Paldies, priekšsēdētāji! Much, madam. Paldies, komisārs kundzei! Savazāš holnap 12 ura 30. Līdz ar to esam vismaz debats par šo jautājumu. Balsojums rītdien. Tālāk pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums. Ziņojums par Boloņas procesu, ko sagatavojas Lūdžī Berlingers. Lūdzu. Signor Presidente. Priekšsēdētāji kungs. Šī ziņojuma mērķis ir uzsākt iniciatīvu par Boloņas procesu, atceroties, ka mums ir ārkārtīgi svarīgs mērķis. Proti, diplomi, kas tiek piešķirti Eiropas universitātēs, ir vispārēji jāatzīst. Tiem ir jābūt nozīmīgiem, derīgiem. Tātad, ja šādu diplomu piešķir kādā dalību valstī, universitātē šajā valstī, tad to jāatzīst visām citām universitātēm. Un eh, šāda veida izglītība ir starptautiska mēroga, jo visa šī joma ir starptautiska un arī profesijas tašlaik ir starptautiskas. Mums ir jāatbrīvo tirgus, jāatbrīvo profesijas no tiem šķēršļiem, kas stāv darba spēka mobilitātes ceļā. Un tas ir tāds priekšnosacījums ekonomiskās vērtības izveidei, uh, un lai arī apmierinātu pieprasījumu. Kas tad īsti par to ir atbildīgs? Protams, ka dalība valstis, kas organizē, nodrošina apmācību, bet nu, ir skaidrs, ka atzīšanu ārvalstīs nevar veikt eh, vai nevar nodrošināt bez Eiropas Savienības iesaistes. Tāpēc ir jāizveido attiecīga politika, uh, un stimuli. Lisabonas līgums 149. pants runā par Eiropas kompetencēm šādu diplomu atzīšanā, tādējādi veicinot eh, izglītības kvalitāti. Protams, mums šeit arī būtu tā Eiropas dimensija jātīsta. Tieši tāpēc ziņojumā tiek norādīts uz faktu, ka kompetence uh, jāpiešķir ne tikai dalību valstīm, bet arī savienībai šajā jomā. Izglītības ministri sanāksmē Buharestē. Un tātad šiem ministriem būtu jāvienojas par dažādiem pasākumu kopumiem, soli pa solim nodrošināt šī mērķa izpildi. Tādējādi mēs varētu uzlikt tādu Eiropas zīmi e universitātēm, tā lai mācību programmas būtu gatavas e, mainīties, lai e, varētu efektīvi izmanto, izmērīt mācīšanās rezultātu, kvalitāti un tā tālāk. Tas varētu būt par nosacījumu, lai nodrošinātu uzticības starp dažādām iestādēm. Tādējādi tā sastarpēji atzītu uh, iegūtos grādus diplomas. Mums būtu tāda automātiska procedūra šādu diplomu grādu atzīšanai. Mums ir jānovērš visi sociālie šķēršļi, ar ko saskarās studenti un jauni uh, cilvēki. Un pašlaik situācija tikai pasliktinās, jo ir eh, finansējums samazinājums no daudzām un dažādām valdībām. Mums ir jāstrādā ar apmācību centriem, lai nodrošinātu mūža izglītību. Mums ir jānodrošina tāda kopējā telpa izglītības jomā. Mums ir jākoncentrējas uz izpētes jautājumiem. Šie pasākumi ir saistīti ar izaugsmi. Pirms vairāk kā 900 gadiem Melio Boloņā nāca klajā ar ideju, ka ir jānodrošina kopēja eras kultūra ar alma mater. Tagad mums ir supranacionālajie jautājumi, supranacionālajie pasākumi un tā tālāk. Tāpēc mēs aicinam Eiropas Savienību veicināt Eiropas Universitātes pilsonības izveidi. Paldies! Paldies! Tagad vārds pieciem kolēģiem. Sāksim ar Suzanu Roidovu, lūdzu. Eh, Paldies! Budžeta samazinājums un izglītība. Šeit ir eh, ceļš tikai uz elli bruģēts. Kā mēs varam pārliecināt dalību valstis krīzes laikos investēt vismaz 3% no IKP izglītībā un zinātnē? Kā mēs varam motivēt uzņēmējus vairāk iesaistīties zinātniskās programmās universitātēs, neskatoties uz to, ka ir krīze? Un kā universitāšu beidzējiem atrast darbu. Pretējā gadījumā, ja šis netiek pildīts, tad eh, jaunie eh, beidzēji viņi nevar atrast darba vietas. Runājot par savstarpējā dzīšanu, mums ir jānodrošina apmācību programmu konverģence, bet tā nav prioritāte universitātēm. Es atbalstu šo ziņojumu, jo tur ir norādīts uz Boloņas procesa trūkumiem, kas pats par sevi tomēr ir labs ceļš uz izglītību, uh, izaugsmi un tā tālāk. Kalfinkungs. Priekšsēdētāji, pirmkārt es gribēju pateikties Pelingera kungam par labo ziņojumu. Diploma atzīšana daudzās valstīs, diemžēl, ir lēns un dārgs process Ja mēs gribam uzlabot Eiropas ekonomikas konkurētspēju un samazināt bezdarbu un nodrošināt jaunatnes mobilitāti, mums ir jāpārkāp šim lielajam protekcionismam dažās valstīs, e, kas ir barjera. Es gribētu aicināt Eiropas komisiju Eiropas līmenī skatīt vismaz divas lietas. Pirmkārt, izglītības grādu tuvināšanu, vismaz bakalaura un maģistra grādu, un arī eh, vajadzētu runāt par diplomu atzīšanu vismaz bakalaura un maģistru līmenī. Ja mēs to nedarīsim, tad nodrošināsim tikai protekcionismu izglītības jomā. Gaļskī kungs, lūdzu. Paldies priekšstādātā dāmas un kungi! mēs te saskaramies ar zinām problēmu no mūsu grupas puses attiecībā uz balsojumu. Ir, protams, labi elementi, piemēram, ir runa par kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, tāpat arī mūs interesē sadarbība ar trešajām valstīm, partneracietība ietvaros, uh, Tas viss ir ļoti labi, to mēs atbalstam, bet ir zināmi aspekti, kas eh, rada zināmas bažas no mūsu puses. Referents teica, ka nepieciešams atbalstīt visnabadzīgākos, lai viņi varētu nodrošināt savu izglītību, lai varētu studēt. Tā ir pat laikā tiek runāts par eh, konkrētiem obligātiem izglītības periodiem Un tas, protams, viss uh, palielina izmaksas. Mēs nevaram piekrist tam, ka tiek homogen, homogen, homogenizētas uh, programmas, mācību programmas. Uh, paldies! Chciałem bardzo gorąco pogratulować koledze tego sprawozdania. Paldies, vārds nākošam runātājiem. Paldies, es gribētu pateikties referentam. Mēs jau par Boloņas procesu runājam daudzus gadus, un mēs to augstu vērtējam. Bet mēs gribētu panākt studentu lielāku mobilitāti, jo mums ir atvērts darba tirgus un ir jābūt konkurētspējīgiem Eiropas līmenī. Un ir tūkstošiem piemēru, tūkstošiem poļu studentu, kas uh, Eh, atrodas Eiropā darba tirgu pateicoties mobilitātei. Tāpēc es domāju, šī saikne starp Erasmus un uh, diplomu savstarpēju atzīšanu un uh, Boloņas procesu no otras puses, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs. Mums uh, jāraugās, lai Boloņas uh, process, lai tas tiktu turpināts Protams, ne visas universitātes uh, ir, eh, teiksim, salīdzināmas, piemēram, mūzikas akadēmijas, bet katrā gadījumā gribu atbalstīt šo ziņojumu, jo Boloņas uh, procesam ir nepieciešams turpinājums. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Paldies. Gribu pateikties referentam Bukarestā notiks ministru līmeņa konference par uh, Boliņas procesu, un es domāju, ka tā būs uh, prioritāte turpmākajiem trim gadiem. Jāatcerās, ka Boliņas procesa galvenais mēķis ir nosacījums. Katram Eiropas uh, studentam ir tiesības pabeigt savas studijas, un nodrošināt, lai viņa izglītība būtu atzīta visā Eiropas Savienībā. Tad te rodas jautājums, cik daudz universitātes reāli var nodrošināt labu kvalitatīvu izglītību. Pastāv ierobežot līdzekļi, ko mēs varam ieguldīt uh, izglītībā, un šos līdzekļus vajadzētu vērst uz uh, stimulējošiem pasākumiem tieši kvalitātes jomā. Uh, tādās skolās un universitātēs, kuras spēj nodrošināt augstu līmeņa kvalitatīvu izglītību un kas var uh, nodrošināt uh, diploms, kas tiek atzīti uh, savstarpēji visur. Paldies! Es došu vārdāt komisārai Siļu. Lūdzu. Paldies! Es vēlos vispirms arī apsveikt tiešām Eiropas parlamentu un Berlingera kungu par šo ziņojumu, kas nāk īstā laikā. Mm. Jūs arī, arī precīzi secināt un šo darbu paveicat tieši īstā laikā, gatavojoties jau neformālai minos sanāksmēm Boloņas procieturos Bukarestē. Šis jautājums tiešām arī piesaist lielu sabiedrības uzmanību. Boloņas ministru konference šoreiz notiks ļoti sarežģītā laikā. Mēs redzam, ka jauniešu bezdarbs sasniedz rekordrādītājus daudzās kontinentā daļās. Tieši tāpēc tas ir īstais brīdis, lai mēs jautātu, kādā veidā Boloņas process augstāk izglītībā mums var palīdzēt rast krīzinājumus krīzē. Tas vienlaiks paver iespējas arī izvērtēt izglītības reformas vajadzības. Mēs apsveicam šo ziņojumu, kas arī skaidri parāda Boloņas procesa galvenos sasniegumus un tā arī norāda tālāku virzību. Tas ir būtisks ieguldījums būtiskajām sarunām par augstāku izglītību Eiropā. Uzskatu, ka mēs tādā esam piedzīvojuši nozīmīgu progresu arī Boloņas procesa īstenošanā. Tu pat divas trešdaļas no 48 dalībvalstīm ir vairāk nekā 90% apmērā ieviesuši visas programmas, kas nodrošina divu līmeņu augstākās izglītības ciklus. Esam skaidri norādījuši arī uzņemšanas kritērijus un reiz arī plašāku, tā līdz to piesaistījuši plašāku studējošu loku. Bet ar vienu ir jāpaveic dažas lietas. Mums jānodrošina salīdzinošie kritēriji, jānodrošina mācību rezultātu salīdzināšanas iespējas un kvalifikāciju ietvaru īstenošanu tie svarīgākie uzdevumi. Tāpēc mums jācenšas nodrošināt arī lielāku kvalitāti, labāku kvalitāti, lielāku mobilitāti, un tāpat mums jānodrošina, ka mūsu sistēma un mūsu mācību programmas atbilst darba tirgus prasībām. Vienlaikus mums arī ir jāturpina atvērt savas durvis ar vien lielākam studējušu skaitam, neatkarīgi no viņu izcelsmes, lai viņi tiešām arī baudītu visu to slavumus, ko sniedz augstāka izglītība. Eiropas komisija cieši sadarbosies ar visiem partneriem Boloņas procesā, virzoties uz kopīgo mērķi. Paldies! Paldies! Es tikai vēl tad uh, vēlos vēlreiz šodien uzsvērt komisijas aktīvo lomu.